Prezidents Mārtiņš Šulcs ir aicinājis mani informēt jūs, ka ir tikus izveidot jauna politiskā grupa Eiropa, eh, Eiropas brīvs. Eh, Tego roku skład tej grupy politycznej. EFTD sākot no 20. oktobra tātad, un šo grupu izveidojuši 40 deputāti. Viss ir noticis saskaņā ar 32. pantu 5. punktu, uh, un attiecīgie dokumenti ir tikuši iesniegti parlamentu prezidentam. Un tagad mēs sāksim balsošanu. E, Liels paldies! Ja es pareizi saprotu, tad uh, jūs tādējādi izteicāt sajūsmu par uh, to, kā es